You, move... Paldies, kolēģi. Tagad būs balsojuma skaidrojumi. Pirmais ir mm, Manna Malinova ziņojums, pirmais Nekova kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju ziņojumu, kas ir veltīts ietvaram iemaņām un prasmēm. Šis ziņojums pievēršas diviem ļoti būtiskiem aspektiem. Ir daudz uh, iespēju, ko var izmantot cilvēki tikai ar augstu izglītības līmeni un labām iemaņām. Mums vajadzētu parūpēties, lai pilnīgi jebkurš indivīds, neskatoties uz to, kā viņš ir audzis, kāda, kādas ir viņa iespējas, varētu piekļūt uh, stažēšanās prakses iespējām. Visiem vajadzētu apzināties, cik būtiski ir uh, iegūt profesionālo pieredzi, uh, stažējoties uzņēmumos. Dažreiz pat to varētu salīdzināt ar um, maģistra grādu. Ja um, dokumenti būs pieejami visiem, tas būs liels iegūms. Paldies! Zambātska kungs lūdzu, priekšsēdētājs kundze, kolēģi, es atbalstīju šo ziņojumu. Paldies! Уважаема госпожо председател, гласувах подкрепа на този толкова. Priekšsis kundze, es balsoju par šo ļoti svarīgo ziņojumu, jo mums ir nepieciešama tiešsaistes platforma, lai varētu apkopot dažādus resursus par kvalifikācijām un kompetencēm. Sistēmas modernizācija uh, atvieglos piekļuvi šim portālam visiem pilsoņiem bez ierobežojuma, lai varētu gūt priekšrocības no šiem resursiem. Tas arī uzlabos gan izglītības, gan profesionālo mobilitāti Eiropā. Mēs vēlamies aizsargāt personas datus, padarīt šo uh, platformu pieejamāku un garantēt arī piekļuvi tai cilvēkiem ar invaliditāti. Mūsu pilsoņiem ir jābūt iespējai izmantot arī dažādas modernos instrumentus, lai varētu uzlabot savus dzīves apstākļus un profesionālo pieredzi. Paldies! Tagad, Kēlī kungs, paldies! Es balsoju par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka arī caurskatāmības uzlabošana šajā kontekstā ir ļoti liels ieguvums. Tiks dokumentētas kvalifikācijas, profesionālā pieredze un dažādas iemaņas. Uh, Tādā veidā cilvēki būs ieguvēji visi ES pilsoņi bez izņēmumi. Eiropases pārskatīšana nozīmēs ļoti daudz ieguvumu, runājot arī par neformālām prasmēm, par jaunām prasmēm, pateicoties digitalizācijai. Pilsoņi varēs izmantot tiešsaistes pakalpojumus, tiks izveidots arī tāds Eiropas Savienības portfolio un būs iespējams labāk novērtēt iemaņas. Paldies! Paldies, Kelija kungs! Tagad Lamasūra ziņojums. Pirmais Zahradil kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mani šis ziņojums uzjautrināja. Tur bija runāts par uh, Eiropas Savienības jauniešu orķestri. Nu, protams, uh, jauni mūziķi tas ir ļoti jauki un labi, bet uh, vai tas ir jāpiemin šajā ziņojumā, ka 2014. gadā uh, orķestri neizpildīja finansējumu priekšnosacījumus, un tagad Junkera kungs orķestru finansējumu uzskata par kaut ko tik ļoti nopietnu, ka šie orķestri varētu saņemt 600 tūkstošu finans, 600 tūkstošu finansējumu gadā. Tas ir pat tiešām smieklīgi. Uh, Es domāju, nosaukumam vajadzēja būt drīzāk nevis uh, radošā Eiropa, bet radošais Junkers. Es balsoju pret šo ziņojumu. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi! Mēs runājam par radošas Eiropas programmu. Ja viss tagad ir skaidrs. Nākamais ir Džambātska kungs lūdzu. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Es balsoju par šo ziņojumu, jo pateicoties tam tiks izveidota struktūra, kas varēs izmantot ES finansējumu pateicoties savam, savai struktūrai. Uh, Šī struktūra tika izveidota 1968. gadā, kad tika arī grozīta kultūras politika Eiropā. Pateicoties šim priekšlikumam, finansējumam varēs piekļūt pateicoties radošās Eiropas programmai. Tagad varēs garantēt secīgumu arī kultūras politikā un varēs arī veicināt mūsu kultūrālo daudzveidību, kas ir es simbols. Paldies! Tagad eh, Kēlī kungs lūdzu. Ja mēs runājam par jauniešu orķestru statusa spēcināšanu, tas ir nopietnas solis uz priekšu. Jauniešu orķestris arī piedalās radošā Eiropa programmā. Mums ir jāatrod labi risinājumi, lai orķestrs varētu atbalstīt ilgtermiņā. Orķestris ir ļoti laba iespēja mūziķiem no dažādām valstīm muzicēt kopā, uzstāties festivālos, lielos koncertos, arī startautiskā līmenī. Tas ir ļoti labs veids, kā veicināt mūsu kultūras darbinieku profesionalitāti un vairot arī kultūras daudzveidību Eiropā. Mums ir jāpiedāvā jauniem mūziķiem jaunas labas iespējas. Es ceru, ka viņi varēs savu potenciālu izmantot. Paldies! In this case, I have to, but thank you and well said. Um, Mr. Lamassoure. Paldies. Lamassoure kungs ziņojums. Zah, Gabriel kungs, lūdzu, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, es uzskatu, ka ir jāapkaro nodokļu paradīzes, tā saucamās nodokļu paradīzes. Tagad jautājums ir par to, kas ir šāda nodokļu paradīze. Nu, tā nevar būt tāda valsts, kas uh, pieņem lēmumus autonomi ar savus uh, parlamenta valdības starpniecību samazināt nodokļus. Uh, Nodokļu konkurence, manuprāt, ir kaut kas veselīgs. Tas ir arī Eiropas tautsaimniecības motors. Visi šie mēģinājumi izveidot kopīgās nodokļu bāzes, manuprāt, iejaucas dalībvalstu nodokļu sistēmas suverenitātē. Šis ir, tik, šis ir tikai sākums. Pēc nodokļu bāzes, tad pēc tam būs arī ne tieši nodokļu bāzes, tieši nodokļu bāzes. Tādēļ es balsoju pret šo, jo šis, šī ir Pandoras lāde. Paldies! Un tagad Paltānga eh, ziņojums, lūdzu. Anemans kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienība grib arī piesavināties uh, kompetences uh, uzņēmuma nodokļiem. Jāsaka, ka mēs uh, Alaž Beļģijā esam pieprasījuši vairāk autonomijas Flandrijai bet Bēļģu valdība brutālā val veidā ir šo evolūciju uh, apspiedusi. Uh, Mēs eh, arī pieprasījām fiskālo autonomiju Flandrijā kādēļ. Tam ir ļoti vienkārši iemesls. Pateicoties tam, Flandrija varētu uh, paaugt, pieaugt uh, labklājība, tas būtu ieguvums uh, flāmu pilsoņiem. Mēs gribējām būt neatkarīgāki, tagad atkal viss tiek eiropeizēts, bet septiņi parlamenti ir Beļģijā. Tas ir skandalos, tā nav nekāda evolūcija. Mums ir jādomā par par citiem risinājumiem šīm problēmām. Es ceru, ka tam drīz tiks pielikts punkts. Paldies! Report, Un tagad Neko kungs, Vioti ziņojums. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дадох Gudrā priekšsēdētāja kolēģis atbalstīju šo ziņojumu par vispārīgajām vadlīnijām, sagatavojot 19. gada budžetu, jo es uzskatu, ka tad, kad padomu nosaka jauns politiskās prioritātes, tad tās ir arī jāfinansē ar šīm jaunajām budžeta saistībām ja mēs vēlamies koncentrēties arī uz jaunu cilvēku nodarbinātību Eiropas Savienībā un strādājam pie programmām, lai viņus atbalstītu, tad arī programmām ir jāsaņem gana labs finansējums no budžeta. Katra jauna iniciatīva. Tiek finansēta drīzāk no dažādiem ietaupījumiem šīs programmas jauniem pilsoņiem ir tiešām efektīvas un uzskatu, ka ir jāatbalsta jaunieši ar visiem šiem dažādajām programmām. Bet to nevar uh, darīt uz Erasmus Plus uh, rēķina, kas ir viens no efektīvākajiem. Paldies, un tagad situācija Sīrijā, Mamīkinkungs. Thank you, Ms. President. The conflict. Paldies, priekšētāji, konflikts Sīrijā ir iespējams vislielāk, visšausminošākais konflikts. Šī rezolūcija ir kritiska ne tikai Sīrijai, bet arī uz visu uh, tuvo austrumu reģionu, bet arī tā, tā ir kritika pret Eiropas Savienību, kad viņam lēmumu par Sīriju ar mērķi, lai vērstos pret Asādu režīmu, tad mēs ietekmējam ļoti uh, vāju šo reģionālo satvaru, kas var apdraudēt mūsu nākotnes uh, drošību. Tādēļ es balsoju pret šo rezolūciju. Uh, jo Eiropas Savienība ir problēmas pusē un nevis risinājuma pusē. Uzdosim sev jautājumu, kādus konkrētus rezultātus varam sasniegt, ja mēs iekļausim restriktīvus pasākumus pret sīriešu politiķiem, vai jo, tiešām tā ir diplomātija, pareizā diplomātija, un vai esam iekļaujoši multilaterāli, ja mēs izslēdzam tādus spēlētājus kā Irānu un Krieviju. Tādēļ es balsoju pret šo rezolūciju. Paldies! Thank you and Mēs nebalsojām par uh, šo uzņēmumu sociālo atbildību, tad par šo nebūs balsojuma skaidrojumi. Tagad uh, līdz pulkstenes trījiem pārtraucam plenārsēdi visiem labu apetīti!